Um, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, sveicu jūs otrajā apvienotajā sanāksmē, kur tiekas IMCO komiteja un ITRE komiteja. Man ir tas gods vadīt IMCO komiteju, un tāpēc es tagad esmu līdzpriekšēdētājs šajā apvienotajā sanāksmē. Mēs spriedīsim par pašinstīvas ziņojumu virzībā uz vienoto. Uh, digitālo eh, tirgu. Tas ir vienīgais darba kārtības punkts. Es ceru, ka mēs varam apstiprināt šādu darba kārtību. Vispirms dažīsi paziņojumi. Šī sanāksme tiek pārš, pārraidītā internetā tiešraidē, un tūkojums ir paredzēts visos tūkojumos, izņemot maltiešu, slovāku un ungāru, tātad izņemot maltiešu Slovēņu un Ungāru. Kopš mūsu iepriekšējās sanāksmes ir iesniegti uh, 1087 grozījumi. Tad, tad te nav iekļauti tie grozījumi, kas ir iesniegti citās komitejās. Tas pierāda, ka visiem ir ļoti liela interese par šo tematu. Nu, interese ir gan Eiropā, gan arī visā pasaulē. Liels paldies līdz referentēm Kalasas un Gebhardas kundzēm. Tāpat arī es pateicos ēna referentiem un arī komitejām kā tādām. Redzu, ka arī kompromisa grozījumi tiek gatavoti. Jūs esat patiešām ieguldījuši ļoti daudz darba, lai panāktu vienošanos, ja tāda ir iespējama. Uh, Šis ziņojums tiks apspriests un pieņemts abu komiteju apvienotās sanāksmēs, par katru apvienoto sanāksmi tiks gatavota sava darba kārtība, un šīs sanāksmes vienmēr vadīs kopā abu komiteju priekšsēdētāji. Šīm debatēm ir paredzētas divas stundas. Es vadīšu pirmo kārtu, un pēc tam Buzeka kungs vadīs otro kārtu, tātad pirmo stundu vadīšu es šo sanāksmi, otro stundu uh, Buzeka kungs. Es gribētu lūgt uh, pieteikt uh, runāšanas laiku pēc iespējas drīzāk. Pārliecinieties, ka sekretariāts ir patiešām jūs uh, piereģistrējis. Varbūt paturiet roku pacētu, līdz kāds no prezidija galda jums pamāja. Tad mēs zināsim, ka jūs vēlaties runāt. Un Mēs centīsimies dot jums vārdu, ņemot vērā piedarību komitejām un arī politiskajām grupām. Centīsimies, lai neizteiktos grupā vairāki deputāti no viens un tās pašas komitejas vai viens un tās pašas politiskās grupas. Uh, nodarbinātības kultūras un lība komitejas gatavos atzinumus. Došu vārdu tagad Buzeka kungam, lai viņš varētu paust savus ievadvārdus un pēc tam sāksim diskusiju. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze, paldies, Vikija. Īsnībā man nav nekas piebilstams. Gribēju tikai norādīt, ka mūsu uh, eh, referente un ēnu referenti uh, jums nav jāceļ roka, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs dosim jums vārdu, kā pirmajiem jums būs iespēja izteikties. Liels paldies, ka varējāt ierasties uz šo sanāksmi. Domāju, ka mūsu sadarbība ir bijusi patiešām laba. Mēs esam atbildīgi par komunikāciju un par visu vienoto digitālo tirgu un arī par eh, digitālās savienības nākotni kā tādu. Mums vajadzētu izveidot komiteju grupu Eiropas parlamentā, lai mēs varētu uh, reaģēt uz visu, kas tiek gatavots Eiropas komisijā. Arī Eiropas komisijā darbs tiek gatavots pa grupām, ir uzraugi, ir atbild, atbildīgie vicepriekšādātāji. Mēs parlamentā veidojam līdzīgu formātu, tas eh, tātad atbilst jaunajam komisijas formātam, un es uzskatu, ka tas ir ļoti labi. Paldies, tas arī bija viss, ko es vēlējos teikt. Paldies! Es eh, gribētu norādīt, ka mēs tikāmies arī ar kultūras komitejas priekšādātāju un deputātiem. Mēs mēģināsim arī Eh, norganizēt eh, kopēju uzklausīšanu par geogrāfisko bloķēšanu. Esam jau uh, sazinājušies uh, par šo tematu. Kalasas kundze un Gebhārds kundze, kura vēlētos izteikties pirmā? Kalasas kundze, lūdzu. Paldies. Paldies par uh, ievadvārdiem. Neatkārtošu šo skaitli, cik daudz grozījumu esam saņēmuši. Uh, Paldies kolēģiem, ka viņi izrāda tik lielu interesi par šo svarīgo jautājumu. Domāju, ka tas, ko parlaments uh, izdarīs ar šo ziņojumu, būs ļoti būtiski, jo tas noteikti ietekmēs digitālā vienotā tirgus izveidi un stratēģiju. Tieši tāpēc mēs uh, ļoti cenšamies pieturēties termiņiem, mēģinam ietekmēt visus šos procesus, kurus vada komisija. Protams, mēs eh, cenšamies uh, iestrādāt pēc iespējas vairāk grozījumu un ņemt vērā pēc iespējas vairāk prioritāšu, taču vienlaicīgi mēs mēģinām nodrošināt, lai ziņojums būtu ar konkrētiem uzsvariem, lai nebūtu šeit eh, iekļauts pilnīgi viss, kā tādā Ziemassvētku egalītē. Mēs varam jau tagad teikt, ka šis eh, ziņojums attieksies uz ļoti daudzām jomām, jo daudzas nozares kļūst digitālas. Bet, ja runa par eh, digitālā vienotā tirgus stratēģiju, mēs strādājam pie kompromisiem, mēģinām paturēt pašreizējo stratēģijas punktus, kas savukārt nodrošinās struktūru šim ziņojumam. Tā kā šis process um, arvien turpinās, mēs mēģinam iekļaut arī papildu punktus, kas būtu vajadzīgi. Tas attiecas arī uz investīcijām kiberdrošībā. Kiberdrošība <clears throat> ir viena no prioritātēm, par kurām mums ir jāapspriežas. Vispirms par telekomu. Daži ļoti svarīgi punkti ir svarīgi nodrošināt tādu regulējošo ietvaru, kas nodrošinātu stimulus privātajām investīcijām. Esmu ļoti priecīga, ka daudzas grupas atbalsta ideju, ka konkurencei ir jābūt galvenajam dzinējspēkam šajās investīcijās. Pašlaik lielas kompānijas galvenokārt balstās uz nacionālajām investīcijām, nevis uz visu Eiropas investīcijām. Tas nozīmē, ka mazāk operatoriem Uh, būs iespēja mm, saņemt tādu negatīvu ieteikumu attiecībā uz patērētājiem. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt arī par bereka stiprināšanu. Protams, šī ideja par bereku kā par vienoto Eiropas regulātoru nav ļoti populāra. Mūsu mērķis ir nevis aizstāt pašreizējos regulātorus, bet gan uh, nodrošināt eh, pārskatu par visu Eiropas eh, tirgu. Ja mēs runājam par tādiem aspektiem, kas attiecas uz visu Eiropas tirgu, tad mums ir vajadzīgs kāds uzraugs. Tā, lai uh, katra valsts nevilktu šo deķītu uz savu pusi. Ja runa par industrijas digitālo pārveidi, uzskatu, ka šis punkts itri ir ļoti būtisks. Esmu priecīga, ka daudzi kolēģi atbalsta komisijas aicinājumu izveidot uh, industrijas digitalizācijas plānus. Par vienoto principu, tātad uh, runājot par datu reģistrāciju, daudzi kolēģi atbalsta šo principu un uh, Ir svarīgi, lai uh, Eiropa būtu vadošā e-pārvaldības pakāpojumos. Šis temats ir ļoti svarīgs. Ir uh, vairāki grozījumi, kas atbalsta ieteikumus par novatoriskām ekosistēmām un klasteriem, tāpat arī par novatoriskiem uzņēmējdarbības modeļiem. Mums ir jāsaprot, ka ļoti daudzas novatoriskas idejas nāk tieši no maziem uzņēmumiem vai pavisam jauniem uzņēmumiem, un šiem uzņēmumiem ir uh, jābūt pārliecinātiem, ka um, risks ir to vērts. Ja ir runa par pavisam jaunām tehnoloģijām, tad jauni uzņēmumi un mazi uzņēmumi visticamāk tādos neinvestēs, jo mm, investori viņiem neticēs. Tieši tāpēc šeit vajadzētu dot pozitīvus signālus. Ja runa par platformām, esmu ļoti priecīga, ka daudzi grozījumi iet vienā tā pašā virzienā. Proti tiek uzsvērts, ka platformām ir ļo, jābūt ļoti daudzveidīgām. Šīs daudzveidīgās platformas ir izveidojušas digitālo ekonomiku, nodrošinājušas, ka tā vispār var darboties. Un ir jā, jāuzsver arī tas, ka ned, nederēs pieeja, kas ir paredzēta visiem, tātad one size fits all. Uh, E, ir jāatcerās arī par patērētāju aizsardzības principiem. Par to vajadzētu padomāt, gatavojot tiesību aktus. Ir e, grozījumi, kas e, nevis liek uzsveru uz platformām vai platformu pakāpojumu sniedzējiem. Tie ir ļoti svarīgi grozījumi, jo citādā situācijā mēs nepareiz definētu šo problēmu. Uh, Ja mēs domājam tālāk par platformām, tad šeit ir jāpaskatās uz dalīšanās ekonomiku. Daudzi um, ir norādījuši uz priekšrocībām, ko šāda ekonomika dod, un uzsver arī to, cik svarīgi ir jauninājumi. Daudzi grozījumi arī norāda, ka šī uh, dalīšanās ekonomika piešķir daudz vairāk spēka patērētājiem. Uzskatu, ka šis punkts ir ļoti būtisks tas varbūt mūs arī mazliet baida. Patērētāji uzticas viens otram vairāk nekā jebkad agrāk un, un um, paļaujas arī uz uh, kritikām, izdarot savas izvēles. Tas nozīmē, ka mums ir mm, vajadzīga nevis eksāntē likumdošana, bet gan ir vajadzīgas iespējas nodrošināt sankcijas gadījumā, ja kaut kas nenotiek uh, pareizi, kaut kas noiet greizi. Uh, Tātad šeit vajadzētu domāt par grozījumiem, kur runa par patērētā izdarīto izvēli. Man bija atvēlētas tikai septiņas minūtes, tāpēc nekomentēšu pārējos aspektus un pārējos grozījumus. Šos punktus vēlējos uzsvērt. Ar prieku uh, uzklausīšu arī ānu referentus un sadarbošos ar viņiem arī turpmāk. Mēģināšu tagad paskatīties, lai jūs ne, nepārsniedzat jums atvēlēto uzstā, uzstāšanās laiku. Gebhards Kunze. Paldies! Es arī vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Šie grozījumi bagātina tekstu un nodrošina daudzveidību. Mēs redzam, ka digitālā attīstība ir ļoti daudzveidīga, un to noteikti vajadzētu ņemt vērā. Ir skaidrs, ka mēs nevaram runāt par visiem tematiem, mums vienkārši nav tik daudz vietas tekstā. Tieši tāpēc eh, Palasas kundzei gribētu norādīt, ka teksts kļūst vēl garāks, ja mums ir jāuzņem visi šie uh, grozījumi un uh, šīs eh, daudzās lietas. Es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu skaidri parādīt komisijai, eh, ko tas vēlas panākt. Vajadzētu runāt par tādiem punktiem, eh, kurus komisija nav pieminējusi. Es domāju, ka tieši to mēs esam parādā saviem pilsoņiem. Es negribētu šeit ierobežoties, es negribētu uh, lai man uh, nosaka kaut kādi skaitļi, ko es drīkstu darīt un ko nē. Mums vajadzētu izvēlēties to, kas ir pats vajadzīgākais, un no šiem jaunajiem grozījumiem arī vajadzētu atlasīt visvajadzīgākos. Kopumā pozitīvi ir tas, ka uh, šī līnija, ko mēs uh, esam iekļāvuši ziņojumā, ir tāda, ka mums ir vajadzīgs pozitīvs stimuls attiecībā uz uh, digitālo pakāpojumu nodrošinātājiem. Mums ir jāņem vērā šī jaunā vīde, novatoriskums, radošums, eh, šī jaunie mazie uzņēmumi, startups, kas mums rada dažādas idejas. Vajadzētu nodrošināt, lai visas šīs iespējas, ko piedāvā digitālā pasaule, tiktu virzītas uz priekšu. Ir vairāki punkti, kur esam ļoti vienoti parlamentā, un te, piemēram, ir runa par tīkla neutralitāti. Uh, Kalasas kundze jau uh, par to runāja. Mums vajadzētu nākotnē to visu vienkāršot. Tāpat ir skaidrs, ka attiecībā uz datu aizsardzību mums ir jāvirzās uz priekšu. Šeit mums noteikti uh, ir pienākums uh, kaut ko darīt. Otrajā savās uzstāšanās daļā es gribētu norādīt, ka ir vairākas jomas, kur vēl vajadzētu diskutēt starp politiskajām grupām, uh, mums vajadzētu diskutēt arī ar Kalasas kundzi. Un viena no šīm jomām ir telekomunikācijas. Šeit uzskati atšķiras. Te ir, piemēram, e-valdības e, princips, mm, tikai uh, vien, once only princips. Es uzskatu, ka parlamentā mēs vēl neesam pietiekami daudz par to diskutējuši. Mums vajadzētu saprast, ko mēs vēlamies šeit akceptēt un ko nē. Domāju, ka uh, šeit patiešām vajadzētu runāt. Tāpat arī par. Eh, un da bin ich auch ganz gespannt, was die Europäische Kommission un... Par līgumtiesībām mēs vēl neesam eh, gana daudz eh, runājuši. Tāpat arī mums vajadzētu parunāt par pakāpojuma direktīvu. Mēs nezinām, kā virzīties uz priekšu. Ir cilvēki, kas uzskata, ka mums šo direktīvu vajadzētu vēlreiz vērt vaļā un pārskatīt. Es nedomāju, ka tas būtu jādara. Mums vajadzētu paskatīties uz īstenošanu, paskatīties, vai šis tiesība akts ir pietiekami labi īstenots dalībvalstīs, pirms mēs veidojam kaut ko jaunu. Es neuzskatu, ka mums vajadzētu veidot kaut ko jaunu, pirms eh, šis vecais tiesība akts vēl nav pietiekami labi īstenots. Mums vajadzētu arī paskatīties, kā šīs ekonomiskās attīstības jomas varētu Uh, regulēt. Mēs nevaram šeit visu atstāt tikai pakāpojumu direktīvas ziņā. Mums ir jāpaskatās arī uz konkurences tiesībām. Šos punktus noteikti mums vajadzētu vēl apspriest. Tagad uh, par platformām. Ir viens punkts, kur mēs esam viensprātis ar Kalasas kundzi. Proti ir ļoti daudz dažādu platformu, un tas nozīmē, ka mēs nevaram nodrošināt platformas definīciju. Uh, Platformām pieder ļoti dažādas pieejas, arī pakāpojumi. Pakāpojumu sniedzēji tie ir, piemēram, dažādas a, mēklēšanas ierīces a, un tā tālāk. Šeit ir runa par ļoti dažādām metodēm, un es šeit pieminēju tikai pavisam nedaudzas platformas. Mums vajadzētu būt izšķirošajām un saprast, kā šīs atsevišķās jomas savest kopā. Uzskatu, ka mums vajadzētu savā ziņojumā to tālāk izstrādāt, jo Eiropas komisijas sagatavotajā nekas tāds nav iekļauts. Proti te ir runa par seku izvērtējumu, ir jādomā, kā tas ietekmēs darba tirgu, sociālās tiesības, pilsoņus, uh, visu sabiedrības dzīvi. Komisijas priekšlikumā mēs to nevaram atrast. Un Eiropas Savienībā līdz ar to mēs nevaram piedāvāt neko tādu, kur ir runa tikai par ekonomiskiem aspektiem. Mums ir jāpaskatās arī uz šo otro ļoti svarīgo daļu, kur mēs varētu panākt kaut ko vairāk, un šeit vajadzētu vairāk iesaistīt pilsoņus un padomāt par viņu sociālajām tiesībām. Domāju, ka uz to vajadzētu uzspiest, lai šis um, sagatavotais uh, ziņojums būtu pilnīgs. Mums ir jāpaskatās uz ekonomisko politiku no vienas puses un sociālo politiku no otras puses, bet šīs abas politikas ne, nedrīkst uh, būt pretrunā, un tas nav arī nekas tik pretējs. Uh, Mums eh, vajadzētu panākt, lai šī politika nāktu par labu pilsoņiem. Mani patiešām interesē, ko mūsu kolēģi ir sagatavojuši un ko viņi vēlas mums pavēstīt. Paldies! So the next speakers will... Nākamajam runātājam katram pa trim minūtēm. Tā tad vispirms došu vārdu ēnu referentiem no katras eh, komitejas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Saka, eh, pirmā ēna referenta vēlētos pateikties eh, abām referentēm, vēlētos pateikties arī visiem sekretariāta darbiniekiem, visiem padomdevējiem. Paveikts ir ārkārtīgi daudz. Mums ir bijušas smaga dāma pilnas eh, re, nedēļas, un tāds būs vēl arī turpmāk. Es varbūt vēlētos pieskarties vairākiem momentiem, kas ir svarīgi manai politiskajai grupai, un tie ir iekļauti mūsu grozījumos. Vispirms pāris momenti no itra skatījuma. Mēs iesniedzām grozījumus, lai ziņojumā stiprinātu ražošanas bāzi, Kā Kallas kundze jau teica, ražošanas digitalizācija noteikti veicinās ekonomisko izaugsmi un uzplaukumu Eiropas Savienībā. Un tas arī ir viens no momentiem, uz ko vajadzētu vērst uzmanību šajā dokumentā, kā veicināt jaunu darba vietu radīšanu un esošo pastāvēšanu. Nākamais pretstats tradicionālajām ražošanas jomām un modernākām. Tātad runiet par veselu virkni dažādu nozaru, un vienlaicīgi mums tomēr vajadzētu paraudzīties uz to, kā ražotāji paši varētu palīdzēt sabiedrības digitalizācijai. Piemēram, paši ražotāji varētu radīt jaunus biznesa modeļus un pakalpojumus. Cits moments, kas parādās ļoti daudzos EPP grozījumos, ir regulējuma daudzums. Tas jau šeit izskanēja, ir ļoti svarīga savstarpēja uzticēšanās dažādiem pakalpojumiem, pirkumiem un vispār darījumiem interneta vidē, un mums vajadzētu piestrādāt, lai mēs pārāk neansēti neatregulētu interneta vidi. Eiropas vienotais digitālais tirgus un Eiropas dzīvošana digitālā periodā uh, Tas eh, tomēr viss sasaucas ar to, ka mums ir jāsamazina gan regulējuma spiediens, gan arī administratīvā nasta. Jauna li likumdošana ir nepieciešama tikai tad, ja tā aizvieto iepriekšējos noteikumus un nevis uzspiež jaunas normas un nosacījumus uz jau esošajiem. Patiesībā tas ir liels izaicinājums pašām dalību valstīm. Cits moments, ko vēlējos pieminēt, ir digitālo preču un pakalpojumu uh, joma. Mēs zinām, ka digitālā pasaule atšķirās no reālās, un tomēr uh, digitālās preces un pakalpojumi, uz tiem vajadzētu attiekties tādiem pašiem noteikumiem kā uz tradicionālajām precēm un pakalpojumiem. Un tas arī būtu mūsu galvenais uzsvaramais jautājums - digitālais un nedigitālais saturs, vienāds regulējums abiem. Bet esmu pārliecināta, ka tuvākās nedēļas būs eh, spraiga darba pilna. Vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem un sekretariātam. Uzskatu, ka jau ziņojuma pirmais uzmetums bija pietiekami labs, bet tagad mēs vēl pie tā piestrādāsim. Filips Živā. Thank you, Filip. Yes. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms eh, es arī gribētu pateikties mūsu abām referentēm par ļoti labo darbu. Un uh, Tā kā mēs jau esam tikušies vairāk kārt par šo jautājumu, tad es eh, pievērsīšu uzmanību tam, ka uh, ir uh, diezgan sarežģīti um, strādāt pie šiem jautājumiem, un līdz ar to vajadzētu būt diezgan laicīgam pēc grozījumiem. Un simtiem, uh, pat tūkstots grozījumus uh, izskatīt, to nevar darīt visu laiku un uh, ļoti ātri. Uh, Es, protams, zinu, kādas ir grūtības, bet to gribēju uzsvērt. Par patērētāju aizsardzību un arī citiem jautājumiem ir tūkstošiem lietas, ko teikt, bet tomēr atļaujiet man uzsvērt, ka e, ziņojumā noteikti ir jāparāda tas, ka digitālā pasaula ir iespēja un nevis um, drauds. Tādam vajadzētu būt šim tekstam. Otrkārt par patērētāju aizsardzību. Uh, Šeit viss ir atkarīgs no patērētāju uzticības, tāpēc viņiem ir jārada tāda vīde, kurai viņi var uzticēties. Un, Tāpēc ir jānodrošina tas, ka patērētājs var aizsargāt vienā apmērā, vienādā apmērā, ka viņi būs tikpat aizsargāti, kā pērkot preces dzīvajā, kā pērkot tiešsaistē. Un par uh, saturu, par digitālo saturu um, mums uh, ir uh, jāpārvar šeit eh, šī plaisa. Un eh, es domāju, ka vajadzētu uzsvērt to, ka mēs gaidām refit eh, rezultātus un būtu neloģiski prasīt ietekmes novērtējumu vai pētījumu. Un es šeit vēršos pie komisijas, pirms mēs esam tātad guvuši šī iepriekšējā pētījuma rezultātus. Patērētāja aizsardzība e, ir saistīta arī ģeoloģiskās, ģeogrāfiskās broķēšanas jautājumu, un mums ir jānošķir e, e, tātad šī attaisnotā ģeogrāfiskā bloķēšana, kur ir īpaši nolīgumi, kad ir izplatīšana zināmās teritorijās, un tad um, savukārt tādu bloķēšanu, kas nav pieļaujama. Un arī būtu interesanti saņemt pētījumu rezultātus, kurus veica komisija uh, Uh, un kas bija pieejama 28. martā par tirgu. Un uh, arī uh, satura pārnesamība nozīmē patērētāja aizsardzību. Un mums ir jārespektē dažādie ekonomiskie modeļi, kādi ir dažādās teritorijās. Bet te varētu vēl daudz uh, ko teikt uh, priekšsādātājs kungs un priekšsādātāja kungs, bet mums jau vēl būs iespēja uh, diskutēt par šiem jautājumiem. Katrā ziņā paldies uh, par jūsu darbu un vēlreiz uzsvēršu to, ka pēc iespējas drīzāk gaidīsim kompromisu grozījumus. Paldies! Un tagad uh, Kumpuls kundze sociālistu grupas vārdā. Jā, paldies. Arī es esmu ļoti priecīgs strādāt pie šā faila un vakara Rettinger kungu. Mēs, mēs dzirdējām, ka daudz kas notiek, un Ettinger kungam bija vairākas eh, labas domas par to, ko tad darīt, bet šobrīd galvenais ir tiešām to visu uzlikt uz papīra, lai arī mēs varētu dot savu artavu šajā lielajā darbā. Un tomēr es gribētu, lai tas e, neaprobežojas tikai un vienīgi ap un iekš vienoto tirgu. Ja mēs tiešām vēlamies, lai digitālā ēra izdarītu izmaiņas arī mūsu sabiedrībā, tad kāpēc gan uh, atklāti nepateikt, ka mums par to ir jārunā, jārunā kopā, organizēt dažādas Eiropas līmeņa fórums un konferences, nu vienalga. Es nedomāju, ka mums vajadzētu vienkārši 16 dažādas likumus un tad, tad gaidīt 16. gadu. Vajag skaidri pateikt un arī parādīt iedzīvotājiem, ka mēs dzīvojam šodien un tagad un nevis uh, velkamies astē ar visu savu likumdošanu piecus gadus. Vakar tika pieminētas kvanta tehnoloģijas, un eh, interesanti, ka par kvanta tehnoloģijām nav iesniegts ne, neviens grozījums, un šeit mēs tālu atpaliekam no, nu, teiksim, ASV. Bet tagad eh, digitāla, digitālā plaisa, es neakceptēju neko tādu. Uh, Mums ir vairāk jāpiesaista gan privātās, gan publiskās investīcijas. Mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai tam atvēlētu arī Eiropas fondu finansējumu. Eiropas uzņēmumiem, Eiropas iedzīvotājiem ir jā, ir jādzīvo, viņi jau dzīvo un tomēr vajadzētu labāk gūt labumu no IT tehnoloģijām. Tikai tad mēs varēsim kā sabiedrība tālāk attīstīties. E, Gepkards kundze jau teica, ka vajadzētu izmantot dažādas universitāšu platformas, bet e, vajadzētu paraudzīties arī uz dažādiem specifiskiem risinājumiem un izvairīties no monopoliem un karteriem. Uh, jo mēs nevaram runāt par tirgus ekonomiku, ka ja ir tikai viens vai divi spēlētāji, piemēram, IS vai Androids atbild par 92% no visa programma nodrošinājuma. Un visbeidzot, es nedomāju, ka mums vajadzētu baidīties no tā, ko OIT dara, mums vajadzētu tos iekļaut arī situācijas salīdzinājumā, tādā salīdzinošajā ainā, uh, un tad attiecīgi arī rīkoties likums pieņemot. Industriālā revolūcija. Es vēlētos tomēr redzēt arī Eiropas lomu stiprinātu starptautiskā līmenī 4G, kāpēc e, Eiropa nevēlas ieviest savus digitālos vēstniekus, kas darbotos visur un iespējams, ka e, mums vajadzētu arī piedāvāt 5G dažādām, dažādām sporta spēlēm. Nākamā runātāja ECR, paldies, e, ka referenti runā tik ātri. Un ceturtdien paredzēs nākamās diskusijas. Kā jau vairāk deputāti teica, tās iespējas, ko digitālais e, iekšējais tirgus var dot gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, ir milzīgs. Par patērētāju tiesībām jau mums ir ļoti daudz likumdošana. Gephards kundze pieminēja to, cik svarīgi ir runāt e, ar e, pakalpojumu direktīvas izpildītājiem, un, protams, svarīgi ir arī izpildīt tos labos likumus, kurus esam paši pieņēmuši. Ja ir nepieciešams pārmaiņas, tad tās vispirms ir jāizvērtē un tad attiecīgi jārīkojas. Mums e, noteikti ir jāņem vērā arī dažādi citi likumdošanas akti, kas tiks pieņemti tātad online un offline tirgošanās, bet mums vajadzētu saprast, ka digitālie produkti atšķiras no reālajiem. Piemēram, nopērkot reālu grāmatu, tā man paliks vienmēr, bet digitālo grāmatu es varu arī, teiksim, atjaunināt. Es zinu, ka ir tādas valsts, kurās nedarbojas varbūt eh, sīkpaku piegāde un cena un piegāde atšķirās no valsts uz valsti. Mums ir nepieciešams ļoti ātri īstenot ESM pakotni, Par to jau runājām ar komisāru Ettingeru. Un noteikti iestāsimies arī par patērētāju tiesībām. Harmonizēto raidviļņu um, direktīva. Tas eh, šobrīd ir priekšlikuma līmenī, un tas viss ir iestrēdzis padomē, un būtu ļoti labi, ja dalība valsts pašas varētu tikt savā starpā garā. Kopējais Eiropas telekom regulators. Vajadzētu, protams, izvairīties no monopoliem. Iespējams, ka mums, ja šis berek, par ko runājām, TSM jau tam dod lielas pilnvaras Standartizācija ļoti daudzām politiskajām grupām tas ir būtisks jautājums, un man lielā mērā priecē, ka visas politiskās grupas ir pret monopolu dominējumu un, protams, atvērtas pieejas prasība. Par platformām. Jā, lai nebūtu tā, ka mēs pieņemam vienu ietvaru un gan lieliem, gan maziem tajā būs jāietilpst. Uh, tā saucamā dalītā ekonomika. E, patērētāji šobrīd e, tā kā ne, nejūt īsti, ko tas nozīmē, bet e, mēs nedrīkstam arī pārmēru šeit visu atregulēt. Jā, pavisam īsi mums e, ir jābūt vienošanās, jāpanāc, jāpanāk vienošanās par drošām zonām un GDPR. Daudz grozījums, e, arī kurus te šeit tika pieminēti, mēs arī atbalstam. Hans Elef does not have the ECR. But... ECR grupas e, nav ieradies. Nākamā runātāja. Jā, paldies arī es mēģināšu runāt īsi. Kā jau jūs teicāt, ir e, ļoti daudz grozējumu un gandrīz neiespējami visiem tiem pieskarties, bet burtiski pāris vispārreiz dabas piezīmes no Alda grupas. Netaisīsim šādu Ziemassvētku eglīti. Es, e, protams, saprotu, ka mēs centīsimies vairāk vai mazāk izpatikt visiem, un tomēr uh, šis teksts, kuram šobrīd ir iesniegt, vai varbūt tiks iesniegt ap tūkstots. Tātad, ja grozījumi ir tikai atkārtojošas dabas vai vienkārši pieliek klāt mazu niansīti, es tomēr ierosinātu, lai tās grupas, kuras tādas dabas grozījumus ir iesniegušas, tos atsauktu. Pretējā gadījumā mēs pieņemsim likumu, kas ir kā Ziemassvētku eglīte, kas vienkārši mirdz, bet jēgas tam pēc laika nav. Nākamais laika grafiki. Digitāla Eiropa ir viena no patreizējās komisijas prie, prioritātēm, un šim dokumentam ir jābūt kā tādam flagmanim no parlamenta puses, ka mēs arī apstiprinam šo komisijas darba kārtību digitālas Eiropas veidošanā. Un lai nav tā, ka e, iedzīvotājiem rodas iespējas, ka parlaments tā kā palēnina šo procesu, un komisija tikai ir spiesta visu vilkt un vilkt. Nākamais. Eh, mēs neakceptēsim tos grozījumus, kuri eh, tā kā iestājas par veco tradicionālo operatoru atbalstu. Pārāk bieži eh, šādi, šāda aizsardzība tiek ietērta sociālo labumu drēbēs, un es nedomāju, ka mums vajadzētu izlikties, ka digitālā revolūcija nenotiek, un mums nevajadzētu radīt jaunas mākslīgas barjeras konkurencei. Un visbeidzot, ko tad mēs vēlētos redzēt kā parlamenta pienesumu digitālajai revolūcijai? Tas ir teksts, kas tiešām uzsvērtu nākotnes nozīmību visu mūsu dzīvē un inovatīvu ideju īstenošanu. Es nedomāju, ka mums vajadzētu tā kā pūst dalību valstu stabulē un visu laiku uzsver to, cik svarīgi ir privāto spēlētāju konkurēt spēju pasaules tirgū. Neatkarīgi no tā, vai digitālo pienesumu iekšējā tirgū dara liels uzņēmums vai maziņš, mums vajadzētu radīt vienādas spēles noteikums visiem. Kornelija Ernst. Kornelija Ernst, lūdzu. Ko? Jā, fin. Jā, no go. Paldies. Jā, uh, nu, nav tomēr gluži vienalga. Protams, ka mēs vēlamies veicināt konkurenci. Uh, Uh, nebūtu saprātīgi vēlēties kaut ko citu, tur mēs esam visi viensprādes, bet uh, tā māksla ir, un par to mums ir jādiskutē, un tāpēc šis zinājums ir tik svarīgs, ir rast līdzsvaru starp uh, konkurences veicināšanu no vienas puses un pamattiesību aizsardzību no otras puses. Ja mēs nepanāksim šo līdzsvaru, ja mēs visu liksim tikai uz šīs konkurences kārtas, lai arī cik svarīgi tā būtu, tad uh, mēs būsim sasnieguši tikai pusi no tā, ko varētu sasniegt. Un tāpēc mums ir tik ļoti svarīgi lai tādi jautājumi, kas ir saistīti gan ar iespējām, gan ar riskiem, atspoguļotos tekstā. Šeit nav runā par uh, to, ka šeit mēs uzskaitītu visus riskus vai uh, uh, biedētu cilvēkus un bremzētu šo attīstību. Nē, par to nav runa, bet mums ir jāapzinās, ka uh, jo īpaši digitālajā vienotajā tirgā, tirgu un vispār digitālajā ekonomikā personas datu jautājums ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Tās ir biznes, tā ir uh, peļņa uh, daudziem uzņēmiem, peļņas avots, un tāpēc ir jāpanāk šis līdzsvars. Tā ir tā māksla, Un vēl mums ir jāpaliek arī ļoti mierīgiem un jāraugās, ko vispār vajadzētu Eiropā reglamentēt, regulēt. Un tas ir arī ļoti prātīgi jāapdomā, lai mēs nepārcenstos, neradītu pārāk daudz noteikumu un uh, nebūtu tādējādi kontraproduktīvi. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi īstenot politiku, kas veicina inovācijas, to mēs atbalstām. Inovācijām ir jābūt, bet mums ir vajadzīga arī eh, datu aizsardzība. Un tam ir jātiek nodrošinātam vienmēr. Šis jautājums ir jāņem vērā arī tehniskos jautājumos. Ir svarīgi, lai lietotājiem uh, iestatījumi būtu uh, tādi, ka dati vienmēr tiktu aizsargāti. Tas ir kaut kas ļoti svarīgs, un to mēs diskusijās nedrīkstam aizmirst. Un tāpēc ir arī citas lietas, piemēram, mēs runājam par monopoliem, kurus mēs nevēlamies, un nav viena alga, vai Eh, monopols kādā tirgu pastāv, un tad uzņēmums var darīt, kā grib. Un tad mums jārunā arī par šo uh, bezmaksas programmatūru. Par to mums ir jārunā, mēs nevaram no tā izvairīties. Un pēdējais punkts, kur gribētu pieminēt, šī geogrāfiskā bloķēšana. Uh, par to esam daudz diskutējuši, mēs esam piedāvājuši par to organizēt uzklausīšanu, lai tiešām nopietni izvēlētos starp uh, Uh, šīm trim komitejām IMCO, ITRE un uh, KULT komiteju, uh, jo Te ir ļoti daudz neskaidru jautājumu, un tik svarīgā jautājumā es tomēr gribētu, lai mēs pieņemam lēmumu balstoties uz faktiem, un tāpēc mums arī ir laiks jāatvēl šai uzklausīšanai. Protams, mēs nedrīkstam vienkārši laiku palaist garām, bet mēs jau pietiekam daudz kļūdu esam pielāvuši, kaut vai domājot par DSM. Um, Denis... Jā, nākamais eh, Denis De Jongs, vai viņš ir klāt? Nē. Tāranda kungs. Jā, paldies. Ja jūs vēl eh, ne parādījāt, ka gribētu izteikties nākamajā kārtā, tad lūdzu to dariet, jo droši vien, ka daudz gribēs izteikties. Paldies, priekšsādātāji, paldies arī Buzakungs jums. Esmu patiesībā ļoti nelaimīgs, ka lūdzu vārdu, jo man ir jāizstāj zaļās grupas vārdā jārunā, un es pat neesmu zaļo partijas uh, um, biedrs, un man jāaizstāv Julija Reda, kurš tad viņu vispār var aizstāt, un tik un tā viņa man lūdza uh, paust viņas viedokli šodienas diskusijā, un es uh, pēc iespējas ātrāk centīšos uh, un precīzāk izteikties. Protams, gribu pateikties uh, um, abām referentēm, bet. Uh, mm, to izlaidīšu, um, jo ir jārunā par daudziem svarīgākiem jautājumiem. Piemēram, geogrāfiskā bloķēšana būtu jā. Uh, izmanto pēc iespējas retāk un lai nevajadzētu pieļaut diskrimināciju ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ, jo tas radītu tirgus fragmentāciju. Otrakārt, mēs gribētu redzēt, lai iepirkumos iepirktie produkti nodrošinātu, ka Eh, patērētājiem būtu tādas pašas tiesības eh, tiešsaistē, kā eh, parasti pērkot preces vai pakalpojums. Treškārt, mēs esam nobežījušies, ka Eiropas komisija neskaidri definē platformas, un tas, manuprāt, varētu negatīvi ietekmēt inovācijas. Tātad mēs šeit nedrīkstam uh, tā vispārīgi izteikties, šeit ir jā, jāstrādā ļoti konkrēti. E-grāmatas tika pieminētas, uh, un tās tiešām uh, būtu jāuzskata tāpat kā par tādām pašām grāmatām kā papīra grāmatas, līdz ar to tās ir preces, nevis pakalpojumi. Runājot par formātiem un PVN, uh, izņēmumiem, eh, tātad, ja ir izņēmums attiecībā uz kādu uh, produktu, tad uh, izņēmumam jātiec uz visiem formātiem, vai tas būtu elektronisks vai fiziski taustāms formāts. Nākamais pieeja uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo īpaši, kad ir runa par savietojumības jautājumiem, un šeit ar to tiek domāta savietojumība starp uh, dažādām platformām. Priekšsēdētājs kundze ļaujiet man uh, nobeigumā paust dažas vēlmes, pozitīvas vēlmes. Kolēģi runā par šo Ziemassvētku eglītes efektu, jeb vēlmju sarakstu, bet mēs nevaram uh, salikt uh, virkne ar dāvanām zem eglītes, bet uh, Ziemassvētku eglīte vienmēr ir zaļa, tāpēc pieņemiet zaļo priekšlikumus. Jūs uh, esat manā sarakstā uh, kā ēnu referents, un arī Jūlija Rēde ir kā ēnu referents. Vai jūs gribētu izteikt arī kāds komentārs no savas puses? Nē, nē, mani lūdza. Uh, jūliju, bet tas par uh, Ziemassvētku eglīti, tas bija no manis. Ļoti labi. Dēvids Borelī, lūdzu. EF. No FDD. And then I have Marko Zulo. Un tad ir Marko Zulo no FDD. Grazie, Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare le relatrici. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms paldies um, pārējiem referentiem, kuri ir ļoti rūpīgi strādājuši. Šis temats ir ļoti sarežģīts. Es gribētu likt uzsvaru uz uh, to pieeju, kur izvēlamies. Sākotnējā referents pieeja bija vērsta uz pilsoņiem un patērētājiem. Un to mēs arī atbalstām. Eh, I problēmi da nostru punktu. Un šī pieeja tiek arī turpināta, bet uh, problēmas sākas tad, kad uh, mēs pārējām no principiālām lietām pie konkrētām. Šajā ziņojumā mēs uh, konstatējam dažādas uh, juridiskās nedrošības, piemēram, attiecībā uz uh, parauga līgumiem. Uh, ir arī jautājums par dažādiem vai pat uh, pretrunīgiem formulējumiem dažādās valodās, piemēram, par geogrāfisko bloķēšanu. Tur tiek runāts par uh, uh, leģitīmu uh, diskrimināciju itāliski, un tas jau pats par sevi ir pretrunīgs uh, vārdu salikums. Un šā pieeja šķiet uh, tiek izmantota, lai panāktu tādu vispārīgu konsensu tiek mēģināts visus kaut kādā veidā samierināt, kaut kā, katram kaut ko iedot, lai panāktu lielu atbalstu. Mēs uzskatām, ka šajā pieejā problēma ir tāda, ka varētu rasties tāds neko neizsakošs ziņojums, kas neko neprecizē, bet pēc tam tikai vēl radīs lielāku sajukumu. Es tomēr gribētu aicināt referenti uh, iet pa to ceļu, kur viņi piedāvāja pašā sākumā. Šeit taču ir runa par to, ka mēs vēlamies piedāvāt Eiropas patērētājiem digitālu vienoto tirgu, kas uh, uh ir iekļaujošs un uh, veicina uzticību. Paldies! Pirms dod vārdu pēdējiem runātājiem pirmajā runātāju kārtā. Īsi nosaukšu tos, kas ir runātāju sarakstā līdz šim. Ford, Moody, Dante, Quell, Dalton, Griffin, Nielsen, Blanco Lopez, Thun, Steiler, Rosier, uh, Shenfield un Galpelch. So if your name is not... Tātad, ja jūsu vārds nav šajā sarakstā un jūs gribētu izteikties, lūdzu piesakieties tagad. Labi? Ļoti labi. Un tad tikai vēl viens punkts Um, ko mēs ar Ieži apspriedām. Daži ir teikuši, ka vajadzētu atlikt balsojumu, lai varētu norganizēt vēl vienu uzklausīšanu, bet mēs to nedarīsim. Šis nav pēdējais balsojums, tas būs balsojums komitejā Uh, šī ir iespēja parlamentam paust savu viedokli komisijai pirms tā nāk klājā ar priekšlikumu, un tāpēc tam ir jānotiek decembrī ideālā gadījumā, un nebūtu tagad piemēroti balsojumu atlikt. Mēs varam uh, uzklausīt eksperts, organizēt uh, vēl uzklausīšanas, tad, kad uh, virzīsimies uz likumdošanas priekšlikumiem, bet uh, to var uh, darīt. Uh, vēlāk, bet balsojumu nevajadzētu atlikt par šo ziņojumu. Tātad pēdējais runātājs ir Barbara Kāpele šajā kārtā. Viņas nav klāt. Tad tie bija visi politisko grupu runātāji, un tad tagad nodošu sēdzvadību Būzeka kungam. Paldies, Viki! Es pilnībā piekrītu, ka mums vajadzētu tiešām balsot tā kā tas bija paredzēts. Mums gaida tiešām nopietnas darbs. Paldies par visu, ko esat izdarījuši līdz šim. Ēnu referentu un, protams, arī abām referentēm liels paldies. Es zinu, ka daži kompromisi ir gatavi, bet ne visi būs eh, jau gatavi. Var apliecināt, ka ITRE komitejā mums bija ziņojums par enerģētikas savienību, par kuru balsojums bija šodien, un balsojām gandrīz divas uh, stundas, bet nekādu problēmu nebija. Tagad esam visi ļoti apmierināti ar uh, rezultātu, un liels vairākums galu galā ziņojumu atbalstīja. Bija 50 vai 60 kompromisu grozījumi, tas ir ļoti liels skaits. Tātad uh, vēl jums veiksmi darbā. Tagad rīkosimies tā, kā Vikija piedāvāja. Paldies tev, Vikija! Tagad būs otrā diskusijas kārta, kurā uzstāsies individuālie runātāji. Rošforkungs. Viņš pārstāv IMCO komiteju. Lūdzu, Rošforkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, ziņojumam galu galā vajadzētu kaut ko arī pateikt, jo, gūsim godīgi, Šeit mēs runājam par pasaules konkurenci. Te Eiropai ir jākonkurē ar Āziju, ar ASV, un tāpēc mums ir jābūt spēcīgiem. Un teiksim godīgi, Eiropa jau pārāk daudz ir nokavējusi pēdējos gados digitālajā jomā, un uh, netiek praktiski ražoti nekādi aparāti Eiropā, kas tiek uh, lietoti digitālajā sfērā. Uh, Un uh, tieši tāpēc uh, ziņojumam ir jābūt optimistiskam, bet, protams, uh, ir arī jāpiedāvā tas, kas ir jādara, kas ir jāizdara, lai veidotu digitālu Eiropu, lai veicinātu investīcijas, lai mums būtu privātās investīcijas, privātie uzņēmumi, kas strādā šajā jomā. Un, piemēram, strateģisko investīciju fondu Eiropā šeit varētu izmantot. Uh, Bet šim modelim jābūt arī iekļaujošam. Tās ir sabiedrības pārmaiņas, kas notiek, un tāpēc es uzskatu, ka uh, mums ir jāgarantē tas, lai visi eiropieši gūtu labumu no uh, šīs attīstības, no šo uzņēmumu darba, un lai viņi varētu iesaistīties uh, šajā attīstībā. Mēs taču arī garantējam aizsardzību un vēlamies garantēt aizsardzību šīs attīstības dalībniekiem. Es gribētu uh, brīdināt, ka ja mēs neparedzēsim vismaz minimālu regulējumu, tad mēs nonāksim pie nacionāla vai pat reģionāla regulējuma dalībvalstīs, kas būs pilnīgi atšķirīgs. Paskatieties, kas tagad notiek ar Uber vai uh, Airbnb. Uh, vienā konkrētā pilsētā vai re, eh, reģionā ir atšķirīga situācija kā citā, un tādējādi mēs eh, tādu saskaņot situāciju nepanāksim. Atgādināšu, ka e-komercijas sākumos daudzi patērētāji neiesaistījās, jo viņiem bija bail uh, par to, ka uh, maksājumi varētu nebūt droši. Tātad uh, ir jānodrošina uzticība, drošība jau no paša sākuma, Tas ir kaut kas tāds, bez kura, be, bez šī nosacījuma nekas neizdosies. Mums ir jānodrošina, lai šī sabiedrības revolūcija notiktu. Bet noslēgumā gribētu izteikt pāris ieteikumus mūsu divām referentēm. Es nezinu, vai teksts būs īs, garš vai pārāk garš, bet katrā gadījumā ir uh, jānodrošina, lai tas būtu pietiekami detalizēts, jo mums ir jāsaprot. Uh, Tātad mums ir jāpanāk, lai sektori, kas ir skārti, sektori arī atpazītu. Tātad mums ir eh, jāpanāk šajā tekstā tāda saskaņotība. Un nedrīkst būt uh, pretrunas, bet, protams, var arī uzsvērt, uh, uzskaitīt virkni sektoru un var arī runāt par riskiem. Tas uh, nenozīmē, ka tas nebūs saskaņots. Uh, jā, runājot par šo Ziemassvētku eglīti, man patīk zaļa Ziemassvētku eglīti, man patīk arī uh, dekorācijas, eh, un tad, kad eh, eglīti ir skaisti dekorēta, izrotā, tad tā ir arī skaista. Paldies, kolēģi! Šiem te pārējiem runātājiem mēs uh, atvēlēsim katram divas minūtes, bet to iepriekš nepateicu, un tāpēc jums paveicās, ka varējāt runāt ilgāk. Bet tagad lūdzu pārējie divas minūtes. Uh, Modīts kundze no ITRA komitejas. Yes, uh, Paldies! Paldies arī referentēm un ēnu referentiem par uh, šo ļoti ievērojamo darbu, kas uh, visiem liekas tik nozīmīgs. Es uh, gribēju parunāt tikai par trīs punktiem, un tie izriet no jau izteiktajiem komentāriem. Proti, mūsu darbs ir ne tikai stiprināt jau uh, to, kas ir pateikts, bet pateikt arī to, kas nav vēl pateikts. Un viena no šīm lietām, kas ir piemirsta, ir jaunie ekonomiskie modeļi. Un mums vajadzētu pārstāvēt pilsoņus mūsu darbā. Tā skaitā gribu pieminēt trīs lietas - universālais platjoslas, aptvērums, tāpat arī prasmes nodrošināt, lai cilvēkiem būtu iespēja mācīties uh, visu laiku, kamēr viņi strādā, un vispār uh, visu laiku, kad viņi ir pilsoņi. Un, ja runa par šo Ziemassvētku eglīti, tad īstenībā šeit nav runa par nodarbinātības aspektiem. Šie nodarbinātības aspekti ir ārkārtīgi svarīgi. Ja mēs kā likumdevēji neņemsim vērā to, kāda būs ietekme eh, gan sociālajā, gan vides ziņā šai likumdošanai, tad eh, mēs nebūsim paveikuši savu darbu, un šeit ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs šo darbu paveiktu labi. Paldies, tagad Dantīkungs no INKO komitejas. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī ēnu re referentiem. Augstais grozījums skaits parāda, ka Deputāti ir ļoti centīgi un uzskata, ka šis dokuments ir ļoti būtisks. Liels paldies eh, refe kopsavilkumu, bet es gribētu īpaši parunāt par vairākiem punktiem, kas eh, man eh, ir būtiski un par kuriem jau ir runāts. Proti, digitālais iekšējais tirgus ir ļoti svarīga daļa no vienotā tirgus kopumā, un uh, tāpēc mums jo īpaši vajadzētu paskatīties uz uh, jau esošajiem instrumentiem, kas ļauj nodrošināt vienotā tirgus darbību. Digitālais vienotais tirgus var nodrošināt uh, jaunas konkurētspējas iespējas mūsu rūpniecībai Eh, šis digitālais tirgus ir ļoti izdevīgs MVU jaunajiem uzņēmumiem, un šeit mēs varam nodrošināt arī labāku aizsardzību patērētāju tiesībām, ja mēs nodrošināsim labāku konkurētspēju kopumā. Attiecībā uz grozījumiem es galvenokārt koncentrējos uz vairākiem punktiem, par kuriem jau runāja citi kolēģi. Pirmkārt, mums ir jādomā par novatoriskuma izmantošanu. Uh, un vajadzētu arī izmantot uh, dalīšanās, jeb sharing ekonomiju piedāvātās iespējas. Šeit nav runa par uh, tradicionālajām nozarēm, bet es uzskatu, ka šīs iespējas mums vajadzētu izmantot. Tāpat arī ir jānodrošina vienādi noteikumi visiem iesaistītajiem, tā lai, piemēram, attiecībā uz aplikšanu ar nodokļiem uh, visi uh, izmantotu vienādas iespējas, proti ir jānodrošina arī tas, lai nodokļi tiktu maksāti tur, kur tiek gūta pēļņa. Geogrāfiskā bloķēšana var radīt diskrimināciju pret lietotājiem. Tātad lietotāji tiek diskriminēti atkarībā no geogrāfiskās atrašanās vietas. Šeit noteikti vajadzētu domāt par tālāku līdzekļu investēšanu lai uh, tīkls kļūtu drošāks. Patērētāji, kas lieto nedrošas tīklus, var ciest, un to noteikti nedrīkstētu pieļaut. Ir jāparedz iespējas ar investīciju palīdzību atgūt patērētāju uzticēšanos. Tāpat arī ir vajadzīgas lielas investīcijas pārvaldības jomā. Te ir runa par mūsu valsts pārvaldi, kurai būtu uh, Eh, jāatkalpo daudz labāk un rentablāk. Paldies! Ļoti garš uzvārds. Teikšu vienkārši rūža, lūdzu jums vārds. Paldies! Eh, varbūt mans uzvārds ir garš, bet izteikšos īsi. Uzskatu, ka laikā, kad esam raduši risinājumu viesabunēšanas e, maksai, kad esam raduši risinājumu piegādes pakāpojumiem laikos, kad e-komercija attīstās ļoti strauji, es uzskatu, ka uh, patērētāji un uzņēmumi vēlas, lai mēs atrisinātu atlikušās problēmas. Man ir uh, padomā vairāki kompromisa grozījumi, taču tas viss ir par maigu. Vai nu mēs atrisināsim šo jautājumu vai nē, tad ir jautājums par to, vai mēs gribam Eiropu ar robežām un barjerām vai brīvu Eiropu. Paldies! Kreokun... Krēlas kundze, ITRE komiteja. Paldies, priekšādātāji! Es arī varu izteikties īsi. Pirmkārtām, sirsnīgs paldies abām referentēm. Abas ir ļoti daudz izdarījušas. Taču e, ziņojumā projektā ir runa par to, ka tiek e, pieprasīts vienots telekomunikāciju regulātors Eiropā. Jau pastāv Eiropas aģentūra, Bērek aģentūra, tā darbojas ļoti labi, un e, šeit ir runa par nacionālo regulātoru kopīgu darbību, un uzskatu, ka uh, šis darbs, kas tiek nodrošināts, tiek paveikts ļoti labi. Mums nevajadzētu e, šādu uh, iestādi, kas jau tagad labi darbojas, kaut kādā veidā izjaukt. Ja mēs izveidosim kādu citu iestādi, tad sāksies funkcija dubultošanās. Varbūt mums es varētu runāt par to, ka Berek ir vajadzīgi uh, papildinājumi varbūt ir jāpastieprina bere personāls. Es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit radīt jaunu iestādi, un mana politiskā grupa noteikti e, protestēs. Paldies, Daltonkungs no IMCO. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentēm par ieguldīto darbu un par labo sadarbību komitejā. Esmu iesniedzis vairākus grozījumus par dažādiem tematiem, tagad runāšu par dažiem no tiem. Uh, Pirmkārtām, Eiropa nedrīkst būt cietoksnis, vai nu te runa par mākoņu drošību vai digitālo saturu. Nedrīkstam Eiropu atraut no pārējās pasaules. Digitālā pasaule kļūst arvien globālāka, un Eiropu nevaram izveidot par digitālu salu. Šādā veidā mēs sodīsim savus patērētājus. Mums ir jādomā par patērētājiem. Mums ir jāsaprot, ka digitālā revolūcija Eh, dod vairāk tiesību patērētājiem, un politiķi nedrīkst stāties tam pretī. Jānodrošina ja portabilitāte. Eh, cilvēkiem ir jābūt iespējai iepazīties ar digitālo saturu, kuru viņi ir legāli nopirkuši visur Eiropā, un dažāda veida bloķēšana eh, veicina pirātismu un paralēlo industriju. Gribētu uzdot jautājumu līdz priekšsēdētājiem. Šī sanāksme tiek uh, pārādīti internetā, vai tai tiek piemērota geogrāfiskā bloķēšana. Es pieļauju, ka tā ir pieejama visā pasaulē, bet es īsti nezinu. Un ja šī sanāksme ir pieejama visā pasaulē, tad īstenībā uh, nav jēgas no šādas geogrāfiskās bloķēšanas. Ja runa par dalīšanās ekonomiku, šeit mums vajadzētu uh, atbrīvoties no barjerām. Kāpēc Uber var aizliegt kādās pilsētās vai valstīs? Tad tas vairs nav vienotais tirkus. Cilvēkiem šādi uzņēmumi patīk, viņi tos izmanto un arī, viņi tajos arī strādā. Šeit ir runa par eh, ļoti uh, labu koncepciju, tiek nodrošināts uh, piedāvājums balstoties uz pieprasījumu. Uh, Es eh, domāju, ka par to var sapņot eh, visi ekonomisti. EKR er ir iesniegusi vairākus grozījumus, kas runā par šiem tematiem. Priekšādētāji tātad kopumā es vēršos pret Eiropu kā cītoksni, vēlos, lai Eiropa darbotos uzņēmēju un patērētāju labā. Paldies! There's no geo-blocking. <laughs> Two miles, want to announce that. Okay. Um, Mrs. Rozier. Rozieres kundze. <laughs> Paldies, priekšādātāji. Šie lielie mērķi, eh, kas eh, tiek pausti attiecībā uz vienoto digitālo tirgu, ir izaugsme, eh, iekšējā tirgus izaugsme, dažādi, dažādas priekšrocības patērētājiem. Uh, Šos mērķus mēs varēsim sasniegt tikai tad, ja mēs iestāsimies par harmonizāciju. Un šai harmonizācijai jābūt reālai. Te nav runa tikai par to, ka mēs harmonizēsim piekļuvi pakāpojumiem. Mums ir jādomā par visu ekonomisko pakāpojumu harmonizāciju, jādomā par darbinieku ekonomiskajām tiesībām, par reālu dimensiju šajās tiesībās. Ja mēs runājam par šo dalīšanās ekonomiku, tad tas ir jauns ekonomikas modelis. Un eh, te mēs pārkāpjam, piemēram, sociālās aizsardzības vai darba ņēmēju tiesības. Es uzskatu, ka mums ir kopīgi jāuzņemas atbildība arī par sociālajām un vides bažām. Tās ir ļoti saistītas ar mūsu uzņēmumu konkurētspēju un nākotnī. Ja runa par darba ņēmējiem, eh, domāju, ka šeit vajadzētu pieiet centrāli Mums vajadzētu arī veicināt eh, konkurētspēju uzņēmumiem. Protams, mēs ļoti labi zinām, ka uh, jaunieši eh, kas darbojas internetā, bieži vien nav eiropieši, un bieži vien darba ņēmēji, kas ir jaunieši, strādā ļoti tādās riskantās, apdraudētās darba vietās. Vajadzētu domāt arī par radošās satura sagatavotājiem, un vajadzētu nodrošināt tiem pienācīgu atalgojumu. Uh, Mums ir jādomā arī par nacionālo tiesību aktu harmonizāciju. Izcelsmes valsts princips, manuprāt, ir eh, nepareizs virziens. Mēs iestājāmies par reālu harmonizāciju, un eh, šādu harmonizāciju mēs varam nodrošināt tikai ar visas Eiropas tiesību aktiem. Mēs nevaram šeit ieviest konkurētas, vai nu te būtu runa par sociālo pusi vai par fiskālo pusi mēs redzam, ka daudz citas komitejas jau vairāk kā gadu strādā pie šiem jautājumiem. Mēs vēlamies tādu reālu integrētu digitālo tirgu. Thank you very much. Paldies. Grifins kundze. Paldies, priekšādātāji, paldies arī referentēm par paveikto. Es vēlētos atbalstīt pārējos runātājus, kas teica, ka Mums ir jānodrošina, lai pilsoņu sociālās un darb, nodarbinātības tiesības tiktu ņemtas vērā digitālajā tirgū. Ir jānodrošina adekvāta piekļuve veselības pakāpojumiem. Tāpat arī jānodrošina piekļuve tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo laukos vai attālākos reģionos. Ja runa par uh, platjoslas internetu, tad Kamberšīrā manā reģionā uh, Eh, tas ir pieejams tikai 50% apjomā. Mums ir jānodrošina arī mm, prasmju ieguve, tā lai visi pilsoņi varētu mācīties un mm, strādāt tādās darba vietās, ko nodrošina šī paaugstinātā digitalizācija. Paldies! Eh, nākamais runātājs arī no ITRE, jo viņam ir jādodas trīs prom. Blanko Lopes kungs. Paldies! Man drīz ir jāsakās eh, Zivsaimniecības komitejā, kur esmu referents. Es vēlētos pateikties līdz referentēm par paveikto. Ir skaidrs, ka eh, fiskālā pasaule pārveidojas par digitālo, un mums ir vajadzīgs ietvers, lai mēs varētu saprast, eh, kā izmantot digitālās pasaules piedāvātās iespējas. Mums ir jānodrošina paralēli pasākumi, kā vērsties pret negatīvu ietekmi. Eh, piemēram, eh, šī programmatūra, kas krāpnieciski ļāva manipulēt Volkswagen automašīnu izmešus. Mums ir jādomā par eh, viegli ievainojumām cilvēku grupām, piemēram, par vecāku gadagājumu cilvēkiem. Uh, Mēs nedrīkstētu pieļaut digitālo plaisu. Mums ir vajadzīgi stingri pamati digitālajiem vienotajiem tirgum, lai mēs varētu tajā iekļaut pilnīgi visus, un lai tas būtu stabils pamats digitālajām un radošajām industrijām. Tieši tāpēc šāda visas Eiropas standārti mums ir vajadzīgi. Neviens nespēj stāties pretī visiem digitālās revolūcijas izaicinājumiem viens pats. Priecājos par to, ka šeit ir lietoti tādi vārdi kā patērētāja aizsardzība, visu iekļaušana, tāpat arī stimuli MVU jaunajiem uzņēmumiem, kas darbojas eh, digitālajā jomā. Jo īpaši ieruna par pētniecību un mākoņdatošanu. Taču Uzskatu, ka vēl ir daudz darāmā. Jo īpaši, ja runa par intelektuālā īpašuma ietvara modernizāciju, par to jau tika runāts. Mēs, piemēram, uzskatām, ka ļoti būtisks ir saturs, ir jādomā arī par starpnieku platformām, uh, ir jādomā, piemēram, par um, frekvenču piešķiršanu. Šeit ir noteikti jāveic vairāk. Komisija gatavos pakotni, kas pavisam drīz tiks prezentēta parlamentā. Paldies! Paldies, ka varējāt piedalīties šajā sanāksmē. Gribētu atgādināt kolēģiem, ka šeit ir iesaistītas daudzas komitejas. IMCO un ITRE ir vadošās komitejas saskaņā ar 54. reglamenta punktu employ, eh, nodarbinātības kultūras un pilsoņu brīvību komitejas gatavos atzinumus. Tāpat arī Eko un transporta un zilsainiecības komitejas ir iesaistītas šī ziņojuma gatavošanā. Kopā te ir runa par deviņām komitejām. Nākamais runātājs Nilsson kungs no IMKO komitejas, lūdzu. Paldies! Protams, nevienam jau nav šaubu, ka digitalizācija rada tādas iespējas patērētājiem un, ie, un uzņēmumiem, kādas agrāk nav redzētas. Es domāju, ka parlamentam ir skaidri jāpasaka komisijai tas, ka mēs nevaram tikai un vienīgi slavināt jaunus, labus biznesa modeļus, bet mums ir jāiestājas arī par eh, sociālo jautājumu. Es domāju, ka eh, arī varas iestādēm vajadzētu labāk izmantot jaunās digitālās tehnoloģijas, piemēram, ieņēmumu dienests varētu izmantot jaunās tehnoloģijas, lai labāk ievāka nodokļus. Uh, Tā tad, kā jau es teicu, mēs nevaram tikai un vienīgi visu laiku uzteikt un slavināt augstos vārdos, augstā dziesmā par jaunajie, jaunajām tehnoloģijām. Mēs bieži vien sakam, vai cik labi, ka e, digitālajā pasaulē jūs pat varat izvairīties no nodokļu maksāšanas un sociālās atbildības. Es domāju, ka šādas runas nav pieļaujams, un tāpēc parlamenta atzinumā un dokumentā noteikti ir jābūt sociālajiem jautājumiem uzsvērt kā pirmajiem. Priekšsēdētājs, paldies! Šeinfelda kungs, Imko lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāja kungs. digitālais tirgus nav nedz eiropiešu, nedz amerikāņu. Tas ir globāls tirgus. Un tomēr par vienkāršošanu mums vajadzētu iestāties, bet eh, vienkāršošanai ir divas karojošas puses. Tātad viena ir tāda, kur vairāk domā par patērētāju tiesībām, un tas ir tā kā amerikāņu skatījums, un nākamais ir tā kā patērētāja aizsardzība, e, vairāk aizsargājot, tā kā vairāk skatoties no tirgus e, rakursa. Un tieši šajā digitālajā tirgū mēs ļoti skaidri redzam, ka Eiropa e, sāk zaudēt, cita mums ir priekšā. Mums ir tik ārkārtīgi daudz atregulējuma, ka tirgus e, vairs nespēja pat apjēgties. Un eh, tas attiecās ne tikai uz Eiropas eh, konkurēt nespēja salīdzinot ar ASV, bet arī ar citiem kontinentiem, jo šobrīd citi pasaules kontinenti un reģioni ir gandrīz tālu mums priekšā. Pārējā pasaula attīstība notiek ļoti, ļoti ātri. Neviens nevēlas gaidīt gadiem un pat paudzēm, lai kaut kas mainītos. Šobrīd digitālajā ziņā mēs atpaliekam. Un, ja mēs tikai ražosim jaunus un jaunus likumdošanas aktus, tad mēs nekādā gadījumā nepanāksim pāro, pārējo pasauli konkurences jomā. Tas tikai skaidri parāda, kā mēs spējam rīkoties šādās situācijās, bet, piemēram, startupi un dažādi inkubatori Eiropā tā kā ir, bet Amerikā ir arī citi varianti. Mums noteikti vajadzētu atminēties to, ka ir svarīgi radīt uzņēmumam draudzīgu vidi un arī patērētājiem draudzīgu vidi. Prieksēdētājs Galpēlčs kundze nākamā lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es uzskatu, ka šīs debatas ir ārkārtīgi svarīgas. Vēl jau vairāk to svarīgumu uzsver tas, ka tā ir jau otrā reize, ka tiekamies šādā konstelācijā par šo tēmu. Bet nevajadzētu pazaudēt no skatu rakursa Kas tad ir galvenais labuma guvējs šai likumdošanai? Tie ir uzņēmumi un Eiropas iedzīvotāji. Ja mēs vēlamies panākt šā fokus, fokus saglabāšanu, tad eh, mums ir jāizmanto viss potenciāls. Tomēr vēlētos pieminēt datu aizsardzību. Dati sevi ietver kā iespējas, tā riskus. Eiropas uzņēmumiem Eh, dati ir sava veida prece, bet kā tas eh, sasaucas kopā ar konkurences noteikumiem? Informācija, protams, vienmēr ir bijusi milzu spēks, bet informācija tie ir dati. Ja Eiropa un tās uzņēmumi vēlas konkurēt globālā pasaulē, tad mums šie dati, informācija ir jāizmanto. Šobrīd mēs to nedarām. Lai mēs varētu labāk konkurēt globālajā pasaulē, mums ir jāizmaina mūsu datu aizsardzības noteikumi. Mums datu aizsardzībai ir jāpieiet no daudz pragmātiskāka redzes punkta. Protams, kā jau iepriekšēja runātāja teica, mēs eh, vēlamies palīdzēt Eiropas uzņēmumiem to konkurēt spējas palielināšanā, lai viņi spētu uz vienādiem noteikumiem un priecīgi konkurēt ar Amerikas uzņēmumiem, jo tādi inovatīvi MVU startupi tas jau ir ekonomikas ģenerē, ģener, ģenerators. Paldies, turpina priekšsēdētājs Švābkungs. Jā, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti uzmanīgi sekoju debatēm, un uh, man šķiet, ka ziņojuma projekts ir ļoti labs pamats, un šie 1200 grozījumi uh, Uh, kurus arī izskatīju, tur neredz nekādus nepārvarams šķēršļus, lai panāktu vienošanos. Divas jomas uh, ir uh, jāskatās, vai tām ir jāspēlē liela loma šajā ziņomā. Pirmā joma ir darba ņēmēju bāžas, proti, ja pārējām uz digitālu ražošanu, tad darbņēmēji ir nobežējušies, uh, varbūt, ka tas nav tāds izejas punkts šiem jautājumiem, bet otrs punkts, par ko ir jādomā, ir nodokļu politika, kas, protams, digitālajā vidē spēlē pilnīgi citu lomu nekā tradicionālajā ražošanā. Uh, Bet principā es domāju, ka uh, galvenajai domai šai ziņojumā jābūt tādai, ka mēs kā parlaments uh, pasakām, ka mēs vēlamies vienlīdzīgus spēļus noteikumus, lai piedāvātāji Eiropā varētu godīgā konkurencē darboties, vienalga, kur viņi atrastos. Un uh, sabiedrībā spēkā esošie noteikumi būtu jāpārveido uh, digitālajā uh, jomā tā, ka tur būtu tādi paši noteikumi kā citās jomās. Uh, Un tad ir jautājums, kādi noteikumi ir vajadzīgi no jauna, bet arī kādi vecie noteikumi būtu jāiestrādā, jāpārvērš digitālajā jomā piemērotos noteikumos, lai eh, zināmiem eh, pakalpojumiem dotu iespēju attīstīties. Un uh, svarīgākais tātad būtu to uzsvērt, un te mēs kā parlaments varētu dot lielu ieguldījumu, un tāpēc es priecātos, ja daudz kolēģi šeit iesaistītos un atbalstītu. Paldies! Paldies, un Stīlers kundze nākamā lūdzu. Thank you. Um, and... Paldies. Un uh, paldies uh, par šo doto iespēju izteikties. Paldies referentēm. Zinu, ka daudz šeit jau ir izskanējis par to, kā labi darboties digitālajam tirgum. Es tikai vēlējos pieskarties šai datu tēmai. Digitālā pasaulē dati, kurus mēs uh, radām, uh, dubultojas katru gadu, un 20. Eh, gadā tas būs 44 gigabaiti miljardiem, miljardiem, un patiesībā šobrīd ir tik ārkārtīgi daudz datu, ka mēs tos vairs nespējam aptvert. Un es domāju, ka to vajadzētu atcerēties. Mana soma kolēģe teica, ka noteikti vajadzētu runāt par eh, zinātnes un pētniecības nozīmīgumu. Ja mēs vēlamies būt pārliecināti par šo datu atregulējumu vienotā digitālajā cirgū, tad tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tātad datu, datu jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Uh, piemērs. Tātad viena farmakoloģijas kompānija aizsargāja savus datus un e, viņiem e, ir tik ārkārtīgi šis datu aizsardzības potenciāls. Tātad dati izrace šai farmakoloģiskajai kompānijai aiztaupīja ārkārtīgi daudz cilvēku darba stundu. Paldies! Es tiešām mēģināju iekļauties divās minūtēs. Oh, thank you very much, madam. Um, we would like to... Paldies! Un tagad uzklausīsim komisijas teikto. Varbūt ne gluži tā kā atzinuma formā, bet vismaz jūsu viedokli. Jūsu DG komisārs ir atbildīgais par šo failu, bet došu vārdu tagad digitāla iekšējā tirgus DG Connect pārstāvim. Lūdzu, uh, de Grāta kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie parlamenta deputāti. Tātad došu vārdu arī manai kolēģei no DJ Gross. Tāda vispārējais dabas komentāri. Ļoti patīkami, ka šādas debatas tiek organizētas. Protams, jautājumi ir ļoti aktuot, aktuāli un eh, mēs ar lielu prieku uzklausām parlamentu teikto komisijām tādā vispārīgā rakursā raugoties, mēs esam, protams, globāli spēlētāji un dzīvojam globālā pasaulē. Pirms pieskaršos niansētākiem komentāriem vēlētos pateikt, ka ir jāatcerās metode. Vienotā iekšējā tirgu ir fragmentācija un jautājums, ko mums pašiem sev jāuzdod, kā tas ir noticis. Un raugoties uz mums, likumdevējiem, mēs eh, esam varbūt uh, pieturējušies pie principa minimālās normas likumdošanā, un tad dalību valsts pašas var rīkoties pēc sava ieskata un šos noteikumus vēl tā kā pamainīt. Uh, Bet šobrīd ir izveidojusies situācija, kad ir 29 noteikumi Eiropas un vēl 28, tāpēc mūsu ambīcija šobrīd ir harmonizēt noteikumus, vienādi spēles noteikumi. Un raugoties no patērētāja viedokļa, tad eh, viņiem savu, savukārt būs pārliecība, ka noteikumi ir vienādi vai viņi nodarbojas ar biznesu cīri, citā dalību valstī, vai kaut ko pārdod, vai tas ir startups vai jauns uzņēmums. Tātad, ja jūs vēlaties darboties 28 dalību valstīs, tad eh, jums pietiek ar vienu. Un eh, lielās kompānijas, bet arī mazās, eh, var izmantot patreiz internetu piedāvātās iespējas. Divi pavisam īsi komentāri - šī geogrāfiskā bloķēšana. Uh, Mēs komisijā nošķiram geogrāfisko bloķēšanu autortiesību, materi autortiesību saturu materiālam, tas atbilst autortiesību ietvaram, un komisija nākamajā mēnesī sagatavos savu priekšlikumu, un otra geogrāfiskā bloķējuma sadaļa tātad uz materiālu, kas neatiecās uz autortiesību saturu. Mēs nākamajā gadā to izstādīsim. Par platformām ļoti interesantas definīcijas, bet eh, svarīgāk vajadzētu paraudzīties, eh, ko tad mēs vēlamies šeit sakārtot un atregulēt, vai vispār ir problēma, un varbūt, eh, ka Eiropas līmenis nav labākais, kurā šo vai citu problēmu konkrēti risināt. Uh, Jā, protams, definīcijas sīkāka pieslīpēšana ir svarīga, bet ja mēs vēlamies e, ļoti niansēti definēt, tad tas kļūs par tādu matu skaldīšanu. Protams, patreizējā likumdošana ir jāņem vērā. Mēs ļoti, ļoti uzmanīgi izskatām platformu ietekmi uz audiovizuālajiem mēdījiem, uz telekom, uz online, offline Mm, uz tiesājas, netiesājas un tā tālāk. Bet tagad došu vārdu Marijanai. Thank you very much. Dai. Liels paldies, direktor kungs, un nākamais, nākamā runātāja būs Marijana Grūbena, nodaļas vadītāja vienotā tirgus digitalizācijas jautājumos izaugsmas ģenerāldirektorātā. Lūdzu jums, kundze vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju tikai piebilst dažus komentārus par to, ko minēja daži runātāji. Pirmkārt, digitālā rūpniecības transformācija. Daži no jums uh, varbūt domā, ka tas uh, netika pietiekami uzsvērts digitālā tirgu stratēģijā un vicepriekšsādātais Katainens nesen paziņoja, ka izveidos projektu komandu komisijā, lai izvērtētu to, kas jau tiek darīts saistībā ar rūpniecības digitālo transformāciju, lai nodrošinātu to, ka mēs darbotos pēc iespējas saskaņotāk. Un šeit es runāju par investīcijām, kas nāk no dažādiem uh, instrumentiem, un arī uh, skatīties, kāds darbs notiek uh, lietu interneta jautājumā, savietojamības uh, jautājumā un arī uh, digitālo prasmju attīstība ir ļoti svarīgs jautājums. Tātad uh, daudz rūpīgāk tiks pētīti šie dažādie jautājumu kopumi, uh, lai uzlabotu uh, informāciju par uh, rūpniecības digitalizāciju. Otrs punkts, par ko gribēju izteikties, ir. Uh, Uh, tas, ka vienotā, vienotā tirgus paziņojumā mēs runājam par to, kas jau tika pieteikts digitālā tirgus stratēģijā. Ko mēs plānojam darīt? Nākamgad ir prānots, plānots radīt uh, darba kārtību, kas uh, ļaus uh, izveidot uzraudzības ietvaru, lai mēs varētu uh, saprast, kas notiek šajā ekonomikā, šajā sadarbošanās uh, ekonomikā, jo tur ir ļoti liels iespējas dažādiem biznesa modeļiem un uh, šī te inovatīvā, pozitīvā enerģija ir ļoti liela un tas paredz um, dažādas iespējas uh, integrēt darba spēku, veicināt uzņēmē darbību, un tas viss mums ir ļoti svarīgi, ja mēs nopietni domājam par darbietu radīšanu un izaugsmi. Bet, kā jau daudz minēja, ir arī izaicinājumi un draudi. Uh, Daudzi uh, tirgus dalībnieki sūdzās mums par juridiskās uh, skaidrības trūkumu, par to, ka tiek dažādi piemēroti noteikumi, ka ir uh, neproporcionāli noteikumi, un sūdzības ir arī ļoti daudz par uh, fragmentāciju par dažādajām atbildēm no regulātoriem dalību valstīs. Tradicionālajie spēlētāji, protams, um, sūdzās mums par vienādu noteikumu trūkumu, un darību valstis sūdzās par nodokļu ieņēmumu iztrūkumiem un uh, sociālajiem uh, problēmām, kas uh, Mēs to visu ļoti apzināmies. Mēs esam organizējuši braucienus uz dalību valstīm, runājuši ar uzņēmējiem, kas strādā šajā sadarbības ekonomikā, un ar jūsu ieguldījumu mēs ceram strādāt kopā, lai rastu kopīgus risinājumus un nodrošinātu to, ka tiešām būtu juridiskā skaidrība, noteiktība tirgus dalībniekiem Un tas eh, ļaus arī um, pilsoņiem un patērētājiem izmantot jaunās iespējas, un visbeidzot ir jānodrošina arī tas, ka uh, nebūs vēl tālāk fragmentācija šajā jomā, ja uh, citādi šie startup uzņēmumi nekad nevarēs attīstīties. Liels paldies, kundze! Atgriezīsimies pie mūsu referentēm. Evelīna Gephardt. Jā, paldies, priekšsēdētāji! Tā bija ļoti interesanta, informatīva diskusija, kas mums bija, un liels paldies visiem, kas deva ieguldījumu tajā. Es domāju, ka mēs varēsim tiešām no tā daudz ko iegūt. Vispirms gribētu paust savu atbalstu Buzaka kunga un Fordas kundzes eh, teiktajiem, proti, ka mums balsojumu nekādā gadījumā nevajadzētu atlikt. Tieši pretēji mums ir jānodrošina tas, ka pēc iespējas drīzāk sniedzam parlamentu atbildi, lai Eiropas komisija arī zinātu, ko parlaments domā un to varētu ņemt vērā. Tāpēc, eh, jā, esmu gatava organizēt vairākas uzklausīšanas, bet uh, eh, neesmu gatava atlikt balsošanas datumu, jo tas jau ir tikai darba sākums, ko mēs šeit eh, darām. Eh, būs noteikti vēl, vajadzīgi vēl citi ziņojumi, jo tik daudz, kas ir jānosēc vēl. Un gribētu arī pateikt Žuvāna kungam, ka mēs mēģinām kompromisa priekšlikumus sagatavot pēc iespējas drīzāk. Uh, bet mēs arī uh, saskaramies ar milzīgu laika spiedienu, un kā jūs varbūt dzirdējāt no teiktā, nav varbūt uh, viegli panākt uh, kopīgu tekstu, ko sastādītu Kalasas kundze un Gebhardas kundze. Mēs to mēģinām, mēs mēģinām strādāt pēc iespējas ātrāk, jo mēs zinām, ka uh, Eh, labi var strādāt tikai tad, ja mums ir pietiekami daudz laika, tad mēs cenšamies, un to es jums varu apsolīt. Un tomēr negribu solīt pārāk daudz. Solum kungam gribu uh, pateikt, ka mums uh, nav svarīgi visiem uh, izpatikt, visus apmierināt. Mums svarīgi ir paust saskaņotu Eiropas parlamenta vīziju, uh, Uh, kuru pēc iespējas vairāk parlamentārieši varētu atbalstīt. Tas ir ļoti svarīgs mērķis. Mēs negribam um, neko noplicināt vai atšķaidīt, bet mēs vēlamies tiešām tādu iekšēju saskaņotību nodrošināt. Un tāpēc es gribētu uh, noraidīt jūsu uh, teikto, ka mērķi. Nē, tā nav. Par saturu. Es domāju, Jā, man te eh, viena lieta diskusijā parādījās. Visi uzsver, ka mēs vēlamies pozitīvi pieiet šim jautājumam un uzsvērt pozitīvo, un tur mēs esam visi viensprātis. Bet eh, bieži vien eh, man rodas iespējas, ka mēs eh, par sevi runājam sliktāk nekā tas patiesībā ir, jo mūsu ekonomika nemaz nav tik sliktā situācijā, kā citi šeit izteicās, un es gribētu tiešām lūgt nedarīt to, ko daži dara, proti eh, nevājināt paši sevi eh, un tādējādi neradīt jaunajiem uzņēmumiem iespēju, ka nav uh, jēgas palikt Eiropā un ka vienmēr ir kaut kur citur jādodas prom, kur ir labāk. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, kā mēs par to runājam un kā mēs pie šiem jautājumiem ķeramies klāt, jo mēs taču vēlamies šos radošos cilvēkus paturēt šeit Eiropā. Mēs nevēlamies, lai viņi visi aizceļot uz Silīciju ielēju. Mēs taču vēlamies, lai viņi dotu savu ieguldījumu Eiropas ekonomikā, tāpēc nevajadzētu sevi nomelnot, nonicināt. Un tad par šo te Ziemassvētku eglīti. Jā, protams, šī aina ir eh, ļoti jauka. 14. decembrī Ziemassvētki jau būs ļoti tuvu, un, protams, mēs varam diskutēt par to, vai ir vajadzīga Ziemassvētku eglīte vai nē, bet vienu gribu pateikt, ka ja eh, būs Ziemassvētku eglīte, tai ir jābūt saprātīgai, skaistai un krāsainai tā, lai visiem tā radītu prieku. Uh, bet tas arī nozīmē, ka mums tā saskaņoti, harmoniski ir jārotā šī eglīte, jo pretējā gadījumā tā nebūs skaista. Mums būs arī jādomā par to, kā teica Degrāfa kungs, uh, Proti jādomā par to, kāda problēma ir jārisina un kā to darīt. Tie tie jautājumi, kas tagad tiešām ir jāuzdod. Un šeit mums ir jāskatās ļoti rūpīgi, bet mums ir arī jārūpējas par to, lai nebūtu uh, 28 dažādu noteikumu kopumu lupatu deķītis, tāpēc, ka Eiropas līmenī nesam spējīgi uh, rīkoties un tad tikai mēģināt pēc tam uh, risināt radušās problēmas eh, šīs te fragmentācijas rezultātā. Jo īpaši, kad ir runa par geogrāfisko bloķēšanu, par platformām, par to, kas tiešām vienotā tirgus kontekstā ir jāreglamentē. Par to mums tiešām vajadzētu ļoti konkrēti padomāt, vai to vēlamies atstāt eh, nacionālo valstu vai reģionu ziņā, vai tomēr rīkoties Eiropas līmenī, lai pēc iespējas labāk uh, uh, ļautu Eiropai attīstīties šeit ekonomiski. Un vēl vienu lietu gribētu precizēt. Te grāfa kungs, lūdzu, necentieties uh, rast vienu platformas definīciju. Jums tas vienkārši neizdosies, jo platformas, kas tiek piedāvātas un kas ir aizvien vairāk un vairāk, ir tik atšķirīgas, ka jūs nevarēsiet uh, definēt šo lietu. Jūs vienkārši e, iztērēsiet savu laiku, bet vienkārši jāraugās, kurās e, jomās saistībā ar platformām ir problēmas, kas ir jārisina. Tas mums ir jādara. Un ir dažādas e, problēmas dažādās platformās. Piemēram, e-komercijas platformās ir geogrāfiskās problēma, blokēšanas problēma. Pakalpojumu dalīšanās kontekstā ir šī problēma, kas ir saistīta ar šiem te viltus eh, pašnodarbinātajiem, un ar to ir saistīts sociāls problēmas. Meklētāju kontekstā ir uh, monopola uh, problēmas, uh, ir atsevišķi piedāvātāji, kas ir monopolisti. Tātad problēmas atšķirīgās jomās ir atšķirīgas, un tās arī atšķirīgi jārisina. Un par to mums arī ir jādomā šajā jomā, un līdz ar to arī gribētu savu uzstāšanos noslēgt, kaut gan gribētu runāt vēl par daudziem jautājumiem. Paldies! Uh, uh, Vēlas paldies, kundze! Un tagad Kalas kundze. Thank you! Jums vārds lūdzu. Jā, paldies! Paldies par uh, jūsu teikto, kolēģi! Es ar prieku dzirdēju, uzklausīju, ka uh, kolēģi atbalsta to, ka šis eh, ziņojums ir tik pozitīvs par patērētāju aizsardzību. Vai mēs nekaitējam eh, dalīšanās ekonomikai vai patērētāju pozīcijai, ja mēs centīsimies eh, piemērot tagad spēkā esošos noteikumus, jo, kā jau daudz kolēģi teica, šie jaunie instrumenti dod lielāku vāru patērētājiem un regulējot mēs varam kaitēt šai attīstībai un kaitēt patērētāju pozīciju un arī digitālajai ekonomikai. Es piekrītu tam, ka digitāla attīstība ietekmē sabiedrību kopumā, bet mums ir jādomā par konkrētu lietu, jo šis ziņojums ir par digitālo vienoto tirgu, un tāpēc mums būtu jāpievēršas galvenokārt ekonomikai kā tādai, un mēs nevaram šeit apskatīt visus sabiedrības aspektus, ko ietekmē digitālā sfēra. Par spektru. Es domāju, ka ir Jāsaprot, ka radio viļņi neapstājas pie robežām un uh, kopīgu noteikumu uh, trūkums kavē jaunu tehnoloģiju attīstību, kā 4G, pie, G, piemēram, OTT pakalpojumi. Nav uh, pareizi salīdzināt telekomunikāciju un OTT pakalpojumus, jo relatīvi ir daudz vieglāk uh, pāriet no viena uz citu OTT pakalpojumu, piemēram, uh, izmantot Viber vai WhatsApp, uh, un nav tik vienkārši uh, nomainīt savu telefonu numuru. Es piekrītu, ka mums nevajadzētu atlikt balsojumu, jo, kā jau daudz kolēģi teica, mums vajadzētu uh, iet pa priekšu komisijas darbam. Un visbeidzot, es uh, neatbalstu īsu tekstu pretstatā garam tekstam, bet es gribēju pateikt, ka mums nevajadzētu uh, pārāk izplūst, vajadzētu um, censties uh, tādu koncentrēt šo tekstu veidot, lai uh, neatšķaidītu tekstu. Un kolēģi teica, ka nevajadzētu Eiropai būt kāds ietoksnim digitālajā kontekstā, un tam par to mums vajadzētu parūpēties. Lielas paldies, Kalas skundze. Ir e, zināmas atšķirības starp jūsu viedokļiem, un tas ir e, diezgan acīm redzam. Jūs esat no dažādām komitejām, un jums ir dažādi viedokļi. To ir viegli arī saprast. Varbūt es varu piedāvāt kaut ko, uh, ko jūs abas varat atbilstīt, proti laika grafiku uh, grozījumu un kompromisu grozījumu izskatīšana. Uh, 2015. gada 1. decembrī abas komitejas kopā to darītu un kopīgs balsojums 14. decembrī un balsojums plenārsēdē no 18. līdz 21. janvārim 2016. gadā pilnīga vienošanās, pilnīga vienprātība. Dažkārt mums tas izdodas lieliski. Tās ir labas ziņas nākotnē. Un liels paldies par uh, jūsu fantastisko darbu, par šo lielisko diskusiju, kāda mums bija. Un uh, varbūt tagad varētu dot vārdu uh, līdzpriekšsēdētāja Fordas kundzei, lūdzu. Paldies, bija patiešām interesanti klausīties um, šīs pēcpusdienas debatēs. Paldies arī par jūsu paveikto darbu. Domāju, ka mums vajadzētu tagad ātri virzīties uz priekšu, jācer, ka varēsim nobalsot līdz Ziemassvētkiem, vismaz saskaņā ar pašreizējo laika grafiku. Man ir viens tehnisks novērojums. Esmu strādājusi ITRE iepriekšējā sasaukumā un tagad darbojos IMCO komitejā. Šķiet, ka mūsu darba prakse ir mazliet atšķirīga, jo īpaši, ja runājam par balsojumiem par kompromisiem. IMCO komitejā šorīt mums bija iespējams kompromiss par piekto pantu, un to varētu sadalīt pirmajā, otrajā un trešajā daļā. Savukārt ITRE komitejā tur būs drīzāk 5,1, 5,2 vai ABC šajā pašā pantā, proti m, mm, būs mēģinājums nedalīt balsojumu par kompromisu. Uh, Ja ir šādas viedokļu atšķirības, tad mēģiniet varbūt sagatavot īsākus kompromisus. Vai jūs saprotat, ko es ar to gribu teikt? Vienkārši sadaliet kompromisus pa daļām, tā lai katra grupa varētu pateikt, vai viņi varēs par to nobalsot vai nē, tātad viņiem būs iespēja izvēlēties. Uzskatu, ka tā kā mums ir tik daudz grozījumi, būtu labi, lai mēs eh, izvēlētos skaidru demokrātisku procesu, un ja pastāv šādas atšķirības, tad mēs eh, tās atainojam arī balsojumā. Vienojieties par kompromisiem, bet varbūt mēģiniet šos kompromisus um, gatavot nelielākus, un ja būs viedokļa atšķirības, tad mēs varēsim visiem pierādīt, ka šis process ir bijis demokrātisks un strikts. Zinu, ka tas varbūt šķiet komplicēti. Mēs sadarbosimies ar sekretariātu, lai sekretariātā arī viss būtu skaidrs. Domāju, ka tas būtu vislabākais veids, kā mēs varēsim pierādīt un parādīt, kā mēs te darbojamies pie šiem jautājumiem. Nākamā tikšanās ir paredzēta 1. decembrī. Nu, tad arī būs pirmā adventas diena. Varēsim vērt vaļā pirmo lodziņu adventas kalendārā. Liels paldies! Mēs noteikti vēl apspriedīsimies ar Vikiju par kompromisu grozījumiem. Šeit svarīgākais vārds ir elastīgums, tātad 11b, 11c, vai arī te ir balsojums pa daļām Ītri komitejā mēs eh, runājam par papildinājumiem. Tas nozīmē, ka, teiksim, tiek pielikti divi vārdi beigās vai izteikums. Tas netiek uzskatīts par kompromisa grozījumu, bet gan par papildinājumu. Mēs varam par to nobalsot. Šodien no rīta mēs to labi pieredzējām. Mēs gaidām elastīgumu arī no sekretariāta, gatavojot balsošanas sarakstus jums būs vienkāršāk. Mēs, protams, saprotam, ka darbs ir ļoti milzīgs. Liels paldies! Tiekamies atkal 1. decembrī mūsu kopīgajā komiteja sanāksmē. Paldies!